vai mēs esam gatavi uh, nodrošināt pārtiku saviem iedzīvotājiem, vai arī Eiropa zaudē jēgu. Paldies, Boveikungs, attiecīgais teksts, šis ziņojums tiek likt uz balsošanu pulksten 12. pēc dažām minūtēm tātad, un mēs pārējām pie nākamā ziņojuma, kas ir Patričelo ziņojums par Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju. Vārds referentam uz četrām minūtēm. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Kosmos ir ļoti aktuāls jautājums. Tas apliecina. To apliecina um, gan divu Galileo satelītu palaišana no Korubās 21. oktobrī. Tas ir pirmais etaps patiesai e, neatkarībai e, Eiropā satelīta e, navigācijas ziņā. Ja šis mērķis tiks sasniegts, tad lielā mērā Tas ir pateicoties Lisabonas līguma 189. pantam, kurš viennozīmīgi piešķir Eiropas Savienībai noteiktu nozīmi atbildību par koordināciju, konsolidāciju, kosmosa izpētes un izmantošanas politikas izstrādē ar kopēju pieju lai veicinātu zinātnes un tehnikas attīstību, rūpniecības konkrētspēju un politikas īstenošanu. Līgumā nospraustie mērķi atzīst to, cik nozīmīga ir šī joma, tā strateģiska nozīme un to, ka tas ir būtisks mērķis, lai Eiropas Savienība varētu būt konkurētspējīga pasaules līmenī. Līgums eh, sniedz lielisku pamatu, kas dod iespēju sasniegt ambiciozos mērķus, bet šajā sakarā institūcijām ir jānodrošina nepieciešamie likumdošanas un finansēšanas instrumenti. Pēdējo mēnešu gaitā man bija tas gods strādāt ITRE komitejā, pie ziņojuma attiecībā uz Eiropas eh, kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs. Es vēlētos, lai teksta galīgā versija varētu skaidri atspoguļot tos ambiciozos eh, priekšlikumus, kurus mēs esam vēlējušies šajā ziņojumā iestrādāt. Pirmkārt, jānorāda nevienlīdzīga attieksme pret divām esošajām kosmosa izpētes eh, programmām, konkrēti Galileo un GNSS. Un es pilnībā piekrītu uh, tam, ka komisija piešķir lielu nozīmi Galileo, kas ir balsts Eiropas kosmosa politikai, bet 3,5 miljārdi eiro, kas līdz šim ir uh, tam veltīti, un programmas uh, stratēģiskais raksturs būtu jāpadara vairāk līdzsvaroti, lai piešķirt lielāku līdzsvaru GMS. Mēs, e, es uzskatu, ka Šī programma nodrošina ekonomiskus un sociālus eh, priekšrocības mūsu pilsoņiem. Tāpēc itri sagatavotajā ziņojumā, kas ļoti drīzā laikā tiks likt uz balsojumu, Es gribētu paust nožēlu par komisijas e, lēmumu neiekļaut GAMES programmu daudzgadu finanšu schēmā 2014.-2020. gadam. Ir jāapzinās, ka finanšu un ekonomiskās palīdzības projekta trūkums var pad Eh, padarīt par nebijušiem nozīmīgās investīcijas, kas ir īstenots līdz šim. Eh, otrs būtisks punkts ir stratēģija, komisijas stratēģija pārvaldības jomā, Galileo un GMS programmai. Pamadoma ir racionalizēt organizatorisko struktūru, lai varētu uh, dot iespēju šīm programmām darboties. Tāpat arī mēs esam pasvītrojuši nepieciešamību Eiropai izveidot patiesu savu programmu kosmos piekļuvēji. Un sadarbībā ar trešajām eh, valstīm balstās uz pilnīgi savstarpīguma, lai izvairītos no neatkarības uh, Eh, atsevišķās būtisku tehnoloģiju jomās vai no piegādātājiem ārpus Eiropas. Ar Eiropas eh, kosmosā, eh, ar Eiropas uzraudzības, vides uzraudzības sistēmas no kosmosa izveidošanu, tas varētu, tā varētu būt atbilde, kuru sagaida Eiropas pilsoņi. Eiropas kosmosa politika nevar iztikt bez rūpniecības. Pašreizējā dziļajā ekonomiskajā krīzē ir ārkārtīgi būtiski tas, lai Eiropas Savienība ekonomiski atbalstītu eh, kosmosa nozari arī, lai varētu aizsargāt mūsu kontinenta eh, konkurētspēju globālā mērogā mēs piešķirsim patiesas perspektīvas Eiropas rūpniecībai, un tas ir vienīgais veids, kādā veidā eh, cilvēku resursi, sarežģītās tehnoloģijas eh, var eh, tikt izmantotas, to darbību nodrošināt ilgā termiņā, un ir jāapzinās tā dzinējspēka loma, kāda šeit varētu piemist Eiropai. Šajā sakarā es kā referents ziņojumā par Eiropas kosmosa stratēģiju vēlējos rīkoties uh, vēlu eh, un paužu vēlmi, ka ar šo tekstu, kurš eh, saskaņā ar Lisabonas līguma 189. pantu, mēs varēsim garantēt tehnoloģisku izaugsmi, eh, kas ir priekšnosacījums Eiropas Savienības izaugsmē un labklājībai. Turpin priekšsēdētājs, mums nav pietiekušies runātāji. Ja Eh, pārēj, eh, no politiskām grupām, bet pārējām uzreiz pie brīvā mikrofona. Sazādas kungs pirmkārt. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Bardzo często nie zdajemy sobie. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Mēs bieži vien neapzināmies to, ka uh, programmas kosmosā un uh, ar kosmosu saistītas stratēģijas ir būtiskas sabiedrības attīstībai. Es uzskatu, ka kosmosa tehnoloģijām būtiski būs gaisa satiksmes tehnoloģija, lidmašīna attīstība. Vienotās Eiropas gaisa telpas uh, koncepts kļūs būtisks, tāpat arī gaisa satiksmes regulējums. Uh, Esmu pārliecināts, ka šīs jaunās tehnoloģijas sniegs lielāku drošību un drošumu ceļošanai pa gaisa ceļiem. Un tāpat arī reāla laika objektu izsekošana kļūs iespējama kosmosa jautājumiem veltītās, veltīto sanāksmju, septiņu kopumā sanāksmju laikā tikai e, viena sanāksme bija veltīta šiem aspektiem, un tas ir būtiski. Tikā, kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Eiropas Savienībai ir jāinvestē, lai nodrošinātu uh, garantētu piekļuvi kosmosa infrastruktūrai. Es atbalstu uh, kosmosa politikas eh, attīstīšanu ar trešajām valstīm, jo īpaši attiecībā uz Krieviju, ASV, Brazīliju, Ķīnu un citām, tāpat arī ar Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm. Es arī uzsveru to, cik nepieciešams ir atbalsts izpētēji un attīstībai kosmosa jomā. Tai jānodrošina tehnoloģiskais process, progress, attīstība un konkurētspēja, lai Eiropas Savienībā veidot darba vietas. Uh, Mēs aicinām komisiju atbalstīt MVU, lai nodrošinātu vieglāku piekļuvi ES līdzekļiem inovācijās un arī GNSS piemērošanā, jo īpaši attiecībā uz e, pētniecības pamatprogrammām. EGNOS ir jāaptver visa Eiropas Savienības teritorija, un es uzsveru šī tirgus paplašināšanu uz e, Eiropas Savienības dienvidiem un dienvidu austrumiem. Tikau kundze lūdzu samaziniet savas runas tempu, tāpēc, ka mums ir grūtības to spēt pārtulkot tulkiem. Nākošais runātājs kolēģis Paška. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisār, aktivity Európskej... Priekšsēdētāji, komisāri, kosmosa eksploatācijas aktivitātes Eiropas Savienībā, jo īpaši koncentrējas uz Galileo un GMES Ir gaidāms, ka akcents tiks likts uz Galileo programmu, jo tā nodrošinās pakalpojums Eiropas sabiedrībai. Kopš 14. gada ir jāsākas izmēģinājumiem, lai eh, redzētu, cik šī sistēma ir izturīga, cik ļoti tā ir savietojama ar globālās pozicionēšanas sistēmu un GNSS sistēmu, kas jau darbosies. Tiek paredzēts, ka mēs varēsim piedalīties satelīta navigācijas sistēmu starptautiskajā sadarbībā, tā kā sistēma skaits, kas saistītas ar kosmosu aug strauji, un Galileo sniedz zināmas priekšrocības salīdzinot ar konkurējošajām sistēmām, mēs varam sagaidīt sociālo un ekonomisku labumu no šī projekta, tomēr paliek aktuāls jautājums komisijai. Kādā veidā GMES eh, novērošanas programmu finansēt no 14. gada. Es domāju, ka eh, komisija runātāja tiek pārtraukta. Bronsa kungs. Thank you. Political states. Paldies. Valstis eh, ir demonstrējušas savu varenību ar simboliskiem sasniegumiem kā piemēram Kristofērs Kolums eh, atklāja ceļu uz austrumiem un jauno pasauli, par eh, kuras eksistenci, eh, kā tika citēts, mēs nezinājām, ka mēs nezinājām par tās eksistenci. Komisija tika uzsvērti ieguvumi, iedvesma izpētē, kā arī bija zinām mīnusi, bet patiesā motivācija šādam progresam uh, ir pasvītrot politiskās vienības leģitimitāti. Kosmos tiek izmantots uh, kā tāds spēles laukums starptautiskajā skatuvē, lai demonstrētu politisko neatkarīgumu un tādējādi uh, vērstos pret verdzību. Petro Luhans tālāk lūdzu. Domnule președinte, în eh, cadrul comisiei. Paldies, priekšsādātāji. Sēdē ap, apakškomitejā jau daudz esam diskutējuši par kosmosa stratēģiju, tīpaši runājot par drošības un aizsardzības politiku Eiropas Savienībā. E, es vajadzētu būt avangardā tajā brīdī, kad runājam par kosmosa stratēģijām, tā lai tā varētu spēt, spēlēt izšķirīgu lomu starptautiskā arēnā. Domāju, ka šādi punkti ir ārkārtīgi svarīgi. Jāstiprina rūpnieciskā sadarbība kosmos politikas ietvaros ar trešām valstīm, piemēram, ASV. Mums ir nepieciešams uh, ņemt vērā arī Ķīnu, Indiju un citas lielās valstis, kam ļoti plaša var šai jomā. Tāpat jāiesaist vairāk privātā kapitāla. Tas attiec īpaši uz GMES programmu Eiropas Savienībā. Tas līdz šim vēl nav ticis panākt. Un visbeidzot, mums nepieciešams turpināt investīcijas, noslēdzot darbu pie Galileo sistēmas. Būtu ārkārtīgi liela kļūda šobrīd zaudēt uh, šo uzrāvienu, šo mirkli un atteikties no šīs programmas. Paldies! Un pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūras ietvaros ir Vittorio Prodi. Lūdzu! Grazie. <clears throat> Grazie. Grāsie, prezidente, grāsie, komisāriju Tajāni. Lielas paldies priekšādātāji, paldies komisārkungs Tajānī, kungs jums paldies arī. Runājam šeit par tādām patiesi eiropeiskām infrastruktūrām, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, kad domājam par Eiropas politiku kopējo veidošanu. Īpaši GM, GMES ir svarīga programma, jo tas uh, E, mums ļaus, piemēram, dažādā veidā koordinēt politikas, apkarojot globālo sasilšanu. Tas būs ārkārtīgi svarīgi. Un jāsaka, visu šādu veidu finansējumam jāto piekļautam ikgadējā Eiropas Savienības budžetā. Ja tas tomēr nav iespējams, tad varbūt varam šeit rast iespēju veidot projektu obligācijas Nu, kas tad būtu ar konkrētu funkciju šajā konkrētajā ekonomiskajā situācijā? Es domāju, ka tās ir investīcijas mūsu nākotnē. Un tās pilnīgi noteikti atmaksāsies jau pāris gadu laikā. Domāju, ka mums par šo taciņu arī jāturpiniet. Viktorijā, paldies, un lai noslēgtu debates komisijas vārdā, došu vārdā komisāram Taļani. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka Kosmos politika ir prioritāte mana mandāta laikā, kamēr es esmu komisāra amatā. E, tā, tas pats attiecās arī uz pakalpojumiem, kas var tikt pārdoti un kurus izmanto Eiropas Savienības pilsoņi. Kā arī tāpēc, ka, manuprāt, šī nozare, kurā strādā tūkstošiem cilvēku, ir tas, ko mēs devējam par trešo rūpniecisko revolūciju. Šī ir nozare, kura dot Eiropai koncentrēties uz izaugsmi, attīstību, uz nozīmīgu iekšējā uh, tirgus attīstību mēs jau esam sasnieguši konkrētus uh, rezultātus, un Patričelo kungs, es vēlos jums pateikties par darbu, ko esat veicis kopā ar saviem kolēģiem. Es gribu pateikties parlamentam kopumā, Prodīkungam par skaidro atbalstu, uh, eh, taiskaitā komisijas darbam. Mēs strādājam šeit pilnīgi saskaņoti tad, kad mēs eh, pieprasām veidot uh, E, konkurētspējīgu kosmosa politiku Eiropai. Es vēlos pieminēt būtisku rezultātu. Mēs jau esam padarījuši par darboties spējīgi EGNOS. Tāpat mēs esam oktobrī palaiduši divus pirmos Galileo e, darbspējīgos e, satelītus. Un palaišanas dienā Es uzsāku astoņu jaunu satelītu iepirkšanas procedūru un jau mēs varam runāt par uh, iepirkuma rezultātu, uh, rezultātiem citiem Galileo satelītiem. Lūk, E, šajos pasākumos mēs esam varējuši ietaupīt aptuveni 500 miljonu eiro, salīdzinot ar um, e, 2011. gada sākumā paredzēto summu. Un arī mūsu turpmākās apņemšanās jūs redzēsiet e, turpmākajos dokumentos, ko mēs piedāvāsim Eiropas parlamentam no komisijas Galileo mērķis ir padarīt eh, operatīvu pie, pirmo servisu 2014. gadā, kas būs komplekss sastāvošs no 30 satelītiem. Un mēs eh, mēģināsim panākt pilnu eh, operativitāti līdz 2020. gadam. Dargie kolēģi, Galileo sakarā un par finanšu pasākumiem runājot, mums investīcijas e, ir nepieciešamas aptuveni 7,5 miljārdi eiro. Tas ir attiecināms uz darbā laišanu un aptuveni 1 miljārds, lai palaistu satelītus. Tāpat ir jārunā arī par pilna servisa laišanu darbā. Ir jāapzinās, ka tad, kad Galileo būs darba spējīgs, ekonomiskais efekts būs aptuveni 90 miljārdu eiro. Tālāk, eh, runājot par GMS, komisija ir pieņēmusi priekšlikumu un mēs uzskatām, ka ir jāvirzās vēl tālāk GMS ziņā. Mēs piedāvājām veidot ad hoc finansējumu fondu ārpus Eiropas uh, Savienības budžeta ar īpašu vienošanos starp 27 dalību valstīm. Tāpat arī es pieminēju šo jautājumu pēdējās, kos, pēdējās kosmos padomis laikā. Es par to runāju ar konkurētspējas padomi un kāpēc šis priekšlikums tiek mums izteikts. Mēs zinām, ka ir tāds priekš, priekšlikums Eiropas Savienības budžetā, un parlaments un komisija eh, vēlētos, lai eh, dalībvalstu nostāja būtu eh, ambiciozāka. Diemžēl mēs nesaņēmām cerēto un gaidīto atbildi. Un mēs esam nonākuši pie rezultāta, kas diemžēl nedodas iespēju iekļaut mums pilnu realizāciju, kuru mēs bijām cerējuši līdz 2014. un 2020. gadam Eiropas Savienības budžetā. Un mēs esam ne tikai pārliecināti par to, cik mēs programma ir svarīga. Eiropas kosmosa politikai šī GMS programma mums dod iespēju stiprināt starptautiskās saiknes Mēs e, vēl gaidām atsevišķu līgumu parakstīšanu ar dažām Latvijas-Amerikas valstīm, un mēs es, šajā sakarā, kosmosa izpētes sakarā, mēs esam daudz paveikuši Beļģijas prezidentūras laikā šajā jomā. Bet pašreizējā situācijā pastāv budžeta problēma, no kurienes arī tā izriet tālākā komisijas izvēle. Atkārtošu, kā mēs esam eh, pārliecināti Eiropas kosmos politikas piekritēji, tik tālu, ka finanšu perspektīvā mēs esam izlēmuši par de lielo 90 miljārdu eiro paketi E, kas ir velst, veltīti inovācijām un e, izpētēji, kā jau es sacīju, esam izlēmuši investīt ievērojumu summu kosmosa izpētes e, jomā. Mēs vēlamies piešķirt pievienoto vērtību pilnīgi visai kosmosa politikai, un mums ir nepieciešams jūsu atbalsts šai stratēģijai Un man šķiet, ka runātāji, kur izteicās pēc referenta Patričello, bija atbalstoši. Un tuvāko gadi, es domāju, eh, mums eh, nodrošinās ļoti veiksmīgu sadarbību. Paldies! Balsojums notiks pēc neliela brīža, sākot no pulkstenes 12. Un tagad pēdējais mūsu darba kārtības punkts ir Karonas kunga ziņojums pār pārtikas izšķērdēšanas novērošanu.